Pirms uh, sākšu ar šīs dienas darba kārtību, gribētu atgādināt par uh, mežu ugunskrēku upuriem Portugālē, Spānijā. Tātad ugunsgrēkos, kas notikuši iepriekšējās nedēļās. Kā jau teicu arī Eiropadomas uh, sēdē, šī ir ļoti smaga problēma un tai jāpievērš problēma. Vairāk kā 750 tūkstoši hektāru mežu ir izdekuši Eirokā, un vairāk kā 100 cilvēki ir zaudējuši dzīvību tikai Portugālē vien. Un tāpēc esmu pārliecināts, ka ārkārtīgi svarīgi ir domāt par civilās aizsardzības vienības veidošanu Eiropas Savienībā, lai varētu nodrošināt, ka uh, iedzīvotāji var paņem, saņemt uh, nepieciešamo palīdzību tad, kad tas ir nepieciešams tūlīt. Tāpat arī informēju jūs par lēmiem, kas tika pieņemti kopā ar uh, priekšsēdētāju Tusku un uh, Junkeru attiecībā uz uh, mēžu ugunsgrēkiem. Un ir paredzēts Piešķirt līdzekļus pagājušā nedēļā cietušajiem tas ir paredzēts, lai paust solidaritāti tām ģimenēm un tiem cilvēkiem, kas ir cietuši daudzos ugunsgrēkos Spānijā un Portugālē. Un viņu vārdā es gribētu lūgt tātad um, ieturēt klusumu minūti un arī pieminēsim uh, tos, kas īrijā gāja bojā viesuļvētrā Ofēlī. Desidero altresì informare l'aula, ka domani. Tāpat arī gribētu informēt, ka rīt pirms uh, balsojuma būs paredzēta pusuma minūte pirms, uh, lai uh, Dafne Kalvano Galīcijas piemiņu godinātu. Tā ir žurnālista, kas tika nežēlīgi nogalināta atentātā pagājušā nedēļā. Un rīt notiks Uh, šī ceremonija, jo rīt būs arī parlamentā klāt uh, uh, bojā gājušā žurnālistas tuvnieki, kas arī būs šeit klāt un arī tiks jums priekšā stādīti.